mandāti ir apstiprināti. Rodžers Helmerkungs deputāts man paziņoja, ka viņš vairs nav EKR frakcijas deputāts un no 5. marta šogad ir uh, pievienojies EFT frakcijai. No uh, Tautas partijas sociāldemokrāta ALDE, EKR un GOE politiskajām grupām esmu saņēmis uh, pieteikums deputātu iecelšanai kas strādās komisijās un delegācijās. Delegāts saraksts tiks publicēts šīs sēdes protokolā. Ja līdz sēdes protokola apstiprināšanai nebūs nekāda iebilža, tad šīs nominācijas ir apstiprinātas. Ceturtdien atbildēs.